un tas ir Kaufmanas kundzes ziņojums vienota vīzu forma. Un debašu sākumā aicinu mūsu referenti Kaufmanas kundzi izteikties. Jums ir četras minūtes, Kaufmanas kundze, lūdzu. Vielen Dank, Frau. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisārs kundze. Jau kopš 95. gada pastāv vienota vīzu forma Eiropā Un neskatoties uz elektronisko vīzu informācijas sistēmas ieviešanu, arī turpmāk uh, ir vajadzīgi dokumenti papīra formā. Ne jau visas vīzu kategorijas tiek eh, elektroniski reģistrēts, un arī bez pieejas elektroniskām ierīcēm uh, eh, robežu apsardzes darbiniekiem ir jāspēj pārbaudīt vīzu uh, autentiskums. Šeit ir jāmien drošības pazīmes, kas uh, ir vienādas visās regulā iesaistītajās valstīs. Pastāvošā drošības koncepcija gan ir vairāk kā 20 gadus veca un tikai divreiz ir viegli uzlabota. Eksperti ir norādījuši, ka tagadējie drošības standarti vairs neatbilst jaunākajam uh, Uh, jaunākajai situācijai, jaunākajiem standartiem. Tas nozīmē, ka mūsu vīzas vairs nav drošas pret viltojumiem. Pēdējos gados ir parādījušās arī ļoti augstvērtīgi viltotas vīzas. Tātad šeit pastāv drošības caurums, kas mums ir jāaizlāpa. Šodienas balsojumā mēs dosim zaļo gaismu jaunam drošības dizainam, Eiropas uh, vīzu drošības pā, pazīmēm, kas obligāti būs jāievieš Eiropas dalību valstīm. Uh, Eiropas komisijas ekspertu grupa eh, pēdējos gados izstrādājuši šos tehniskos uzlabojumus, jaunas eh, drukāšanas iespējas un arī um, detalizētākas drošības pazīmes apgrūtinās vīzu viltošanu. Tikai viens piemērs. Eh, dažas drošības pazīmes līdz šim varēja izgriezt. Nākotnē tas vairs nebūs iespējams, jo tās būs drošības pazīmju vidū iestrādātas. Uh, 2015. Mm, gada jūnijā komisija iesniedz savu priekšlikumu, mans ziņojums Lība komitejā ar lielu vairākumu tika pieņemts 2016. gada februārī. Šā gada aprīlī mums izdevās trialogu sarunās ar padomi beidzot panākt vienošanos. Un man ir liels prieks, jo īpaši par to, ka mēs eh, esam atraduši juridiski uh, drošu risinājumu, lai īrija šeit varētu piedalīties, kaut gan tā nav Schengens dalībvalsts. Tomēr negribētu arī slēpt to, ka es būtu gribējusi īsāku pārejas periodu, kurā vecos eh, drošības elements dalībvalsts vēl var lietot vīzēm. Jā, protams, eh, jauno eh, vīzu um, izsolīšana, ražošana un tā tālāk prasa laiku un, protams, ir vajadzīgs pārējais periods, bet uh, tagad ir paredzēti 15 mēneši maksimāli, un tas ir diezgan ilgs uh, laiks un maksimālais, ko mēs varējām pieņemt. Atliek cerēt, ka dalībvalstis neizmantos pilnībā šo noteikto maksimālo pārējais laiku un šo drošības trūkumus uh, uzlabos pēc iespējas drīzāk ieviešot šo jauno vīzu formu. Uh, Noslēgumā priekšsēdētājs kundze gribētu vēl sirsnīgi pateikties ēnu referentiem no citām politiskajām grupām par labo sadarbību. Paldies arī komisijai un Maltas prezidentūrai, jo sasniegtā vienošanās parāda, ka Eiropā kopīgi mēs vēlamies uzlabot eh, mūsu kopīgo drošību, un tas ir labs solis pareizajā virzienā. Paldies! Liels paldies jums, Kaufmanas kundze, un tagad uh, dod vārdu māmas Rēms kundzei. Lūdzu, paldies priekšsēdājas kundze, godātie deputāti. Sākumā gribētu pateikties referentē Kaufmanas kundzei par paveikto darbu. Paldies arī ēnu referentiem. Protams, šis ir bijis ilgs process, bet ļoti būtisks. Nodrošināt uh, drošu ceļošanu un identitātes dokumentu drošību, tas ir ļoti svarīgs faktors, lai cīnītos pret ceļošanas dokumentu krāpniecību. Tā mēs aizsargājam mūsu robežas, nodrošinām iekšējo drošību un labāk varam pārvaldīt migrāciju. Es atbalstu vienošanos par vienoto vīzu formu. Dokumentu krāpniecība ļauj veikt ļoti dažādas noziegums, un tāpēc mums ir ātri jārēģē. Kad 2015. gadā komisija piedāvāja šo priekšlikumu, tas bija vērsts uz jaunu, drošāku vīzu uh, Uh, formu, tas ir drošības uh, aspekts, drošības jautājums, uzlabot uh, šīs drošības aspektus vīzu uzlīmēm, un tā ir daļa no plašākas pieejas, veidot drošākas pases, uzturēšanās atļaujas trešo valstu iespējīgajiem, izmantojot biometriskos datus. Ir bijis diezgan ilgs laiks, kamēr mēs varējām panākt vienošanos, paldies parlamentam un īpaši Kaufmanas kundzei par šo darbu. Uzlabojot vīzu drošību, tas tagad ir izdarīts, beidzot, un mēs esam pārliecināti, ka drīz padoma to arī pieņems, lai mēs varam ieviest jaunā formāta vīzes pēc iespējas drīzāk un tādējādi uzlabot Eiropas Savienības iekšējo drošību, novēršot vīzu viltošanu turpmākajos gados. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies, komisārs Kunz, un tagad eh, no Jūrija komitejas Džambatska kungs viena minūte lūdzu. Благодаря, уважаема госпожо председателстващ. Paldies, priekšsēdētājs Kunze, godātie kolēģi. Komisārs Kunze, Es biju atzinuma sagatavotājs no jūrija komitejas, gribu pateikties kolēģiem, ar kuriem sadarbojāmies pie šī ziņojuma. Eh, šajā eh, terorisma laikā, kad cilvēku drošība ir apdraudēta, mums ir jāveic mērtiecīgi eh, pasākumi un vīzu vienotā forma ir pareizais solis pareizajā virzienā. Pēdējos gados mēs redzam, ka ir aizvien vairāk vīzu uzlīmju viltošanu, uh, Uh, viltotāji kļūs aizvien radošāki un viņi var izmantot arī labākas tehnoloģiskās iespējas, un mums ir kaut kā jātiek galā ar šo izaicinājumu. Eiropas pilsoņi ir piedzīvojuši teroru uzbrukumus un ir uh, arī risks, ka um, tas varētu turpināties, cilvēki izmanto viltots dokumentus ieceļojot Eiropā, mums ir jāuzlabo šī situācija un arī robežu kontroli ļoti svarīga un vienotā vīzu forma ir eh, pareizais solis šeit. Paldies, un tagad eh, runātāja grupu vārdā Koeljo kungs, divi ar pus minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Malstrēms kundze, dargie kolēģi, pirmajā, ka, pirmām kārtām vēlējos eh, uzteikt Kaufmanas kundzi par uh, izcilu paveikto darbu. Es zinu, ka manai kolēģei, uh, manam kolēģim Sarvamā kungam liekas uh, tāpat. Uh, 95. gadā mēs ieviesām vienotu vīzu formu un pēc tam dalību valstīm vajadzēja veikt savus uzdevumus un tas tika ievies saskaņā ar Schengens sistēmu. Jāsaka, ka šāda vienotu forma bija ļoti svarīgi, lai pilsoņi varētu baudīt pārvietošanās brīvību. Un, protams, vīzas ir arī svarīgas, lai legāli varētu um, ierasties Eiropas Savienībā un uh, Schengenas ārējās robežas arī uh, ir jāpasargā, tām ir labi jādarbojas un jābūt drošām. Un uh, šāda vienot vīzu forma varētu par to parūpēties. Uh, Schengena ir Eiropas politika, lai dalība valsts varētu uh, sadarboties savā starpā un uh, cita citai uzticēties. Ārējās robežas, Schengenas zona, vīzas, uh, tas ir uh, arī uh, tāds politikas kopums, kas ir saistīts ar policijas sadarbību, ar robežsargu sadarbību, un jāsaka, ka īrija, kas nav Schengens zonā, vēlas uh, uh, apstiprināt šo regulu. Un jāsaka, ka valstis, kas kādreiz šādu sadarbību nevēlējās, tomēr tagad vēlas to izmantot un vēlas iestāties šajā tā sauktajā klubā. Uh, Mums nācās konstatēt, ka tagad eh, ir pieaugusi nelegālā migrācija, ir vairāk noziedzības un vīzas aizvien biežāk tiek viltotas. Un tas patiešām uh, samazina mūsu robežu drošību. Jāsaka, ka šis eh, dokuments eh, visai ilgi aizkavējās eh, padomes un komisijas juridiskajos dienestos, bet pateicoties Maltas prezidentūrai, arī Kaufmans kundzes pūliņiem, beidzot šī regula varētu stāties spēkā. Esmu patiešām priecīgs, un tas mūsu robežas padarīs uh, drošāks. Kničī kundze uz divām minūtēm. Grazie, prezidente, signora komisāra. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā komisārs kundze. Vispirms es gribētu pateikties Kaufmanas kundzei un arī visiem ēnu referentiem par viņu lielo ieguldījumu strādājot pie šī svarīgā jautājuma, jo tas skar mūsu pilsoņu drošību. Vienotā vīzu sistēma ir ļoti svarīgs instruments, lai īstenotu arī svarīgus vienotā tirgus uh, Eh, svarīgus aspektus, lai nodrošinātu brīvu personu un eh, preču kustību, bet aizvien vairāk ir krāpniecības un viltojuma, un tāpēc ir jāiejaucas, eh, lai uzlabotu pilsoņu drošību, ieviešot jaunu vīzu formu, kas būtu drošāka un arī tehniski uh, ļautu risināt problēmas, kas radās ar iepriekšējiem modeļiem. Skaidra atbilde no Eiropas Savienības uh, uz cīņu, uh, uz, uz šo te dokumentu viltošanu, tas um, pēdējos gados ir aizvien svarīgāk arī migrācijas dēļ. Mums ir uh, jāstrādā tālāk, lai šis vīzu režīms, vīzu forma iedzīvotājs, kas palīdzēs mums cīnīties arī pret nelegālo imigrāciju tad, kad eh, pie mums ierodas eh, trešo valstu valsts piedarīgie, tad viņiem arī eh, tiek izsniegts bieži vien uzturēšanās atļaus, tām arī ir jābūt drošām. Mēs zinām, ka vīzu jautājums ir tāds ļoti delikāts, ir arī organizētās noziedzības intereses šeit, un arī teroristi izmanto viltojums bieži vien, un šī sistēma atvieglos arī uh, um, robežu apsardzes darbinieku darbu. Um, viņiem būs vieglāk atpazīt viltojumus. Es domāju, ka Eiropas Savienība šeit var arī turpināt ambiciozi strādāt, uh, un mums vajadzētu um, panākt pilnīgu vīzu sistēmas harmonizāciju. Paldies kolēģiem par darbu. Paldies. Tagad Tomačičs kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Modernās tehnoloģijas atvieglo dzīvi ne tikai tiem, kuri uh, ievēro likumu, bet arī uh, noziedzniekiem. Organizētās noziedzības pārstāvi bieži vien uh, izmanto jaunās tehnoloģijas, uh, un uh, vīzu viltošana ir nopietna problēma, un tā ir jāaptur. Tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu, jo tas ir solis uz priekšu, lai aizsargātu mūsu robežas un veicinātu tiesību sargājošo iestāžu sadarbību. Bet tomēr šeit nevajadzētu domāt tikai par ārvalstu pilsoņiem, bet vajadzētu domāt arī par Eiropas pilsoņiem, kas dodas uz ārvalstīm. Atgādināšu, ka ne visiem ir bezvīzu režīms ar ASV, tā ir zināma veida diskriminācija, kas būtu eh, pēc iespējas drīzāk jāpārtrauc. Nedrīkst būt pirmās un otrās klases valstis uh, Eiropas Savienībā. Tagad deprēkungs lūdzu. Uh, madame la Présidente. Priekšsēdētājs Konzervatīvs. Komisārs Kundze, dargie kolēģi, mana grupa uh, atbalsta šo jauno kopējo modeli trešo valstu uh, pilsoņu vīzām un ļoti atzinīgi vērtē uh, kvalitēji izstrādāto ziņojumu. Uh, vīzu uzlīmju falsifikācija, viltošana uh, ir nozīmīga problēma, un uh, vīzu uzlīmju aizsardzīšana nav bijusi ja, pietiekama līdz šim. Tādēļ tiek piedāvāti vairāk uzlabojumu, un mēs pilnībā to atbalstam referents kundze. Taču kritiski vārgi jāsaka, ka mēs domājam un domājam, ka 15 mēnešu pārejas periods ir pietiekami uh, ilgs, pat pārāk ilgs. Un otrkārt, uh, diemžēl, juridiski iemesli dēļ uh, mēnešiem uh, strādājam pie jautājuma un esam ļoti apmierināti, ka visbeidzot uh, risinājums ir atrasts lai uh, uh, rastu risinājums arī konkrētos jautājumos. Un gribu vērsties pie komisijas uh, par diviem jautājumiem runājot. Komisārs Kunze, vēršos pie jums un uh, gribu um, uzrunāt uh, caur jums visu komisiju. Es domāju, ka nacionālo vīzu iekļaušana uh, kopējā sistēmā ir uh, veiksmīga un būtu laba, jo tas ļautu cīnīties pret. Uh, viltojumiem un vienkāršot robežu šķēršošanu? Un otrkārt, vai jūs nedomājat, ka būtu visbeidzot laiks runāt par vienotu identitātes karšu formu? Trešo valstu pilsoņiem, kas ceļo ES, ir vienota dokumentu forma un Eiropas Savienības pilsoņiem nē. Identitātes kartas drošība par to rūpējas Uh, suverēnās valsts, bet tas nozīmē, ka ir 27 dažādi um, identitātes karšu uh, veidu un to izlā, izmanto šo dažādību uh, mafiju uh, viltojumiem. Komisārs Kundze, kad uh, būs izteikta nopietna, uh, nopietnas priekšlikums uh, tieši šajā sektorā, kas nāktu no komisijas puses? Paldies! Nākamā runātāja Varēro Kundze. Sākumā es gribētu uh, teikt paldies Kaufmanas kundzei un ēnu referentiem. Runājot par šo jautājumu, uh, jāsaka, ka uh, mēs esam vienas prātus. 20 uh, gadus veci ir šī sistēma jau, un 20 gadu laikā daudz kas ir noticis, ir attīstīts dažādas tehnoloģijas, un arī viltotājiem uh, laikam ritot uh, rūpals ir kļūs uh, vienkāršāks. Mēs runājam par vienotu vīzu uh, uh izskatu, un jau 2015. gadā tika sākts darbs. Tam būtībā būtu uh, bijis jābūt tikai tehniskam dosie, ko ātri izskatīt. Starplaikā uh, arī uh, ievērojot Brexit uh, notikumu, šis jautājums ir kļuvis par politisku jautājumu. Lielā a, uh, problēma ir viltotās a, vīzu uzlīmes. Par šo problēmu jau vairāk kārt tika a, runāts, un vairākās, vairākas valsts ir skartas. Mm, jārunā arī par kopēju vīzes, vīzu politiku īstenošanu. Šajā dokumentē nav tādu ļoti būtisku a, izmaiņu, tās ir tehniskas vairāk a, izmaiņas, a, skarot a, pielikumu. Nav sagaidāmas arī lielākas izmaksas. Mēs atbalstam šo priekšlikumu, mēs vēlamies, lai viltojumi tiku novērsti un lai šis dok dokuments, šis jautājums tiktu risināts pēc iespējas ātrāk. Komisāri runāja par daudziem jautājumiem, un citi jautājumi, vīzu jautājumi nemaz nav ietvert šajā jautājumā. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Batenkungs. Um. Paldies! Jāsaka, ka Šengenas zonas vīzu sistēmas drošums patiešām ir pakļauts riskam, tādēļ vajadzētu uzlabot to parametrus, lai cīnītos pret viltojumu iespējamību. Un šodien mēs par to diskutējam. Jāsaka, ka apvienotā karalisti nav Šengenas zonā, un tādēļ mēs nepiedalīsimies šais likumdošanas veidošanā. Mums pašiem ir sava sistēma, un jāsaka, ka paldies Dievam, pieeja Schengens zonai eh, nesniedz iespēju nokļūt apvienotajā karalistē, vismaz oficiāli. Jāsaka, ka nelegālā migrācija eh, zeļum plaukst un eh, cilvēki ļoti viegli nokļūst Schengens zonā un ir grūti nošķirt legālo un nelegālo imigrāciju. Jāsaka, ka cilvēku kontrabandisti vienkārši uh, ielēja laivās tik daudz benzīna, lai vienkārši iegrūst laivas jūrā un pēc tam uh, cer, ka kāds viņus izglābs izglēbs, izglābs. Un jāsaka, tas ir tāds kā nu, pilnīgi takšu pakalpojums nelegāliem migrantiem, lai viņi nokļūtu um, Eiropas Savienībā. Jāsaka, tas ir tāds, Schengen zona ir tāds kā magnēts, kas pievelk migrantus um, mūsu teritorijai. Un, lai gan apvienotā karaliste nav Schengenas zonā, jāsaka, ka robežu kontrols ir ļoti neefektīvas un šeit norisinās pilnīgs haoss. Un skaitļi, kas liecina par oficiālo migrāciju, ir ļoti daidrunīgi. 2016. gadā tie bija 273 tūkstoši cilvēku, bet jāsaka, ka ārā ārzem pilsoņiem e, izsniegtās apdrošināšanas polises bija 825 tūkstoši. Nu, tā tad šeit ir milzīgas atšķirīgas un tiek lēsts, ka šo vasaru nelegālo migrantu skaits Eiropā jau būs sasniedzis 6 miljonus, lai gan mūs šī likumdošana neskars. Uh, Mēs atturēsimies balsojumā, bet mēs jums novēlam veiksmi atrisinot šo vīzu jautājumu, jo tas jums noteikti būs nepieciešams. Paldies! Paldies! Pusotra minūto Bermaira kungam! Paldies, priekšsētājs kundze! Priekšrocības, kādas ir drošai vīzu sistēmai, ir tādas, ka tam, kas ieceļo, jāsniedz korekti dati, un valsts uh, uzzinās, kas ierodas, uh, tas uzlabo um, drošību, un drošība mums ir nepieciešama. Taču mēs nedrīkstam aizmirst jautājumu, kāda ir drošība uh, arī attiecībā uz tiem, kam nav nepieciešama vīza. Um, uz 90 dienām ir iespēja ierasties valstīs. Un uh, šī, disku, uh, šī uh, sistēma arī ir jāizskata, nu, piemēram, Ukrainai un Grūzijai tika piešķirta. Šīs, šo valstu pilsoņiem tika piešķirta um, iespēja iekļūt bez vīzas. Šis saraksts valstīm, kur pilsoņi ieceļo mm, bez vīzes, kļūst aizvien garāks, mm, taču jārūpējas arī par mūsu mm, valstu pilsoņu drošību. Un man liekas, ka būs arī ļoti liels administratīvais sloks, ja vīzas tika, tiks izsniegtas centralizēti, tad būs jāpaņem jauni cilvēki darbā un lielāka administratīvā struktūra, un mēs šo principu kā tādu no, noraidām. Paldies, nākamā runātā Džeims Kundze. E Labrīt! Jāsaka, ka šī politika ir pastāvējusi jau uh, gandrīz 20 gadus, bet tā vairs nav droša, un uh, tas rada Eiropas Savienības pilsoņiem aizvien pieaugošu nedrošības sajūtu un riskus. Jāsaka, ka vīzu viltošana pat tiešām ir skārusi vairākas dalību valstis. Tas norāda, ka pan-Eiropas vīzu sistēma nav pietiekam efektīva un arī drošības standarti Eiropas Savienībā nav pilnīgi droši ņemot vērā milzīgās terorisma problēmas, ko pieminēja arī mans kolēģis Batena kungs, ir visai skaidrs, ka visai Eiropas vīzu sistēmai vajadzētu nekavējoties pielikt punktu un ir jāveido divpusējs vīzu reciprocitātes sistēmas starp individuālajām dalībvalstīm un uzticamām trešajām valstīm. Jāsaka, šis priekšlikums patiešām tiešām nav pietiekams risinājums. Mums ir uh, tas patiešām jāpārskata un jāpārveido. Paldies, paldies, jums uzdevu zilās kartītes jautājumu. Teličs kungs vēlas to uzdot, ne? Vienu mirklīt, es tagad mēģināšu saprast, vai kāds vēlas uzdot jautājumu vai nē. Okay, I think there's a seating issue. Who is wanting to raise the blue? Kurš tad īsti vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu? Ja Džeimsa skundze būs ar mieru uz to atbildēt, protams. Džeimsa skundze, jūs pieņemsiet priekšsēdētājs skundze, kurš īsti vēlas man uh, uzdot jautājumu? Trojela kungs, tas ir. Nē, es nevēlos atbildēt šo jautājumu, saka Džeims skundze. Paldies! Tagad nākamais runātājs uh, pusotra minūte Grapīnī kundzei. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Uh, Uh, sigur și eu sunt. Paldies, priekšsēdētāji, komisāras kundze. Es piekrītu tam, ka uh, šī likumdošana ir jāgroza, piedāvājot uh, jaunu uh, vīzu formātu. Jāsaka, ka referente ir izvēlējusies labu pieju, un mums visiem ir jāapzinās, ja ir kādas problēmas, piemēram, viltotas vīzas, pret to ir jācīnās ar pietiekam efektīviem līdzekļiem. Un jāsaka, ka ir arī aizvien vairāk teroristu atentātu, kas nozīmē, ka mūsu drošības tīklam ir jākļūst stingrākam un grodākam. Protams, ir jāievēro arī tādi vienoti tehniskie standarti, lai vīzas būtu iespējams viltot pēc iespējas grūtāk. Un uh, uzlīmes, kas bija spēkā līdz šim, joprojām uh, tagad vairāk uh, nav pietiekami labas un efektīvas, tās vairāk nedarbojas. Tādēļ mums šī sistēma ir jāuzlabo, domājot par vienlīdzību un arī mūsu pilsoņu interesēm. Eiropas dalību valsts un tās valsts, kas joprojām nav Schengenas zonā, tām ir jāuzņemas saistības ieviest šādu vienotu sistēmu, lai to būtu vienkāršāk izmantot un lai varētu garantēt augstāku drošības līmeni. Paldies! Paldies, un tagad divas minūtes Eiropai kungam. Ačiū, gerbama pirmininkė, gerbama komisārė. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Mēs runājam par šo dokumentu, par vīzu uzlīmēm, Šis ir eh, jautājums, kurā nav pārāk daudz atšķirīgu viedokļu. Un, protams, ka vīzu uzlīmēm jābūt drošām un eh, neviltojamām. Mums ir jāpieņem šāds lēmums un mums eh, jāatbalsta šī iemesla dēļ izteiktais priekšlikums. Taču tas ir arī saustīts ar cīņu pret noziedzību kopumā ir tehniski eh, pasākumi no vienas puses, tie būs eh, pietiekami, lai šīs eh, uzlīmes būtu drošākas. Taču no otras puses mums nevajadzētu aizmirst to, ka ārpus Eiropas Savienības un dažkārt arī Eiropas Savienības iekšienē tāpat ir noziedzīgi uh, grupējumi, kas vilto dokumentus, un bieži vien šie, šīs aktivitātes ir saistītas ar cilvēku tirdzniecību vai citām noziedzīgām darbībām. Mums vajadzētu vairāk uzmanības veltīt šiem aspektiem un jāstrādā ar trešajām valstīm, lai apkarotu šos fenomenus. Šie jautājumi ir saistīti ar to, ka dalību valstīs kontrols mm, ir nozīmīgs un valsts kontrolē arī Eiropas Savienības ārējo robežu. Paldies, nākamais runātājs Lebreton kungs. Priekšstādā kungs ir jācīnās pret nelegālo migrēciju. Schengens sistēma aizveido nacionālo kontrola, kontrola ar ārējo robežu kontroli, un tā nav īpaši veiksmīga. Šengens sistēmā ir jānovērš viltojumu. Ko dara šis priekšlikums? Tā piedāvā veco vīzu uzlīmi aizvietot ar labāk nodrošinātu vīzu uzlīmi. Es balsošu par. Uh, Taču, um, diemžēl, 22 uh, gadu laikā šis vecais uh, uzlīmes veids uh, uh, veicināja sistēmu, ka daudz ieradās nelegāli. Jūs neko, nest, uh, jūs neko nebūtu maisījuši, ja Nacionālā uh, fronte trīs gadus nebūtu uh, jau uh, spēcīgi darbojusies Eiropas parlamentā. Domnul Sinadino, un minūte. Paldies, tagad Sinodinos kungs, vienu minūtu lūdzu. Pat laban mēs runājam arī par drošību un uztveram to, izmantojot vairākas un arī pretrunīgas domas un teorijas jānovērš iespēja viltot uzlīmes. Un, protams, ka no, ļoti nozīmīga ir to valsts sadarbība, kas ir Schengen zonā. Mums ir jārūpējas par to, lai ir labs pamats sadarbībai, lai var veiksmīgi apkarot terorismu, lai var uh, cīnīties pret cilvēkiem, kas ir uh, radikalizējušies. Un šeit mēs redzam, ka situācija nav pietiekami uh, noregulēta. Runa nav uh, tikai par eh, šo eh, ziņojumu runiet par to, ka robežu kontrola praktiski nedarbojas. Mums ir eh, aktīvi jārīkojas, taču Eiropas Savienība pati to nevar darīt, tikai dalībvalsts to var veiksmīgi veikt. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Pikuls kungs. Šos pēdējos gadus viltotas uzlīmes ir parādījušās vairākās dalībvalstīs. valstīs šīs te vīzu uzlīmes, acīm redzot, vairs nav drošas. Un tas arī nav pārsteigums, jo e, tagadējais vīzu formāts tika izstrādāt 95. gadā e, vīzu uh, starpvaldību kooperācijas ietvaros, un tikai divas reizes ir veikti uzlabojumi, un tehniskie standarti kopš tā laika jau ir daudzkārt mainījušies. Tātad mums ir jājautā, par to, vai mūsu pilsoņi vēl ir aizsargāti. Ir uh, regula attiecībā uz trešo valstu valsts piedarīgajiem, kas ierodas Eiropas Savienībā, un šī attīstība šajā kontekstā ir ļoti pozitīva. Es atbalstu šo jauno priekšlikumu, jo tas apgrūtina vīzu viltošanu un uh, varēsim labāk cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Bet ne jau tikai Eiropas Savienības institūcijās, arī eh, globāli eh, šīs eh, struktūras būs ļoti svarīgas turmākajos gados. Valstīm tiešām ir jāsadarbojas visā pasaulē. Eiropas Savienībai ir jāskatās uz drošības situāciju ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Mums ir vajadzīga labāka datu apmaiņa un ir labāk jāsadarbojas ar valstīm, kas ir mūsu kaimiņos, un par drošību eh, jārūpējas ne tikai Eiropas Savienības ietvaros. Paldies! Pacieško pensare di raccontare. Tas tiešām ir neticami, ja mēs domājam par uh, Eh, to, ka mums Itālijas pilsoņiem ir jāstāta, ka ar vienoto vīzu formu mēs varam apturēt terorismu vai, piemēram, nelegālo imigrāciju. Tur, manuprāt, ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Uh, nevajag cilvēkus turēt par muļķiem, ne Itālijā, ne citur Eiropā. Mēs runājam par 60 tūkstošiem cilvēku, kas ir ieradušies eh, Itālijā 2016. gadā. Eh, cilvēki vienkārši pazuda, 70 tūkstoši cilvēku. Viņi ieradās Itālijā, bet pēc tam viņi pazuda. Ir eh, ļoti daudz no Nigērijas Itālijā. Eiropa ir izgāzusies, runājot par pārmitināšanas kvotām, tur tika doti solījumi ka tiks atpakaļ nosūtīti viens miljons cilvēku, bet tas nekad netika darīts. Tagad mēs runājam par vienotu vīzu formu. Ko tad sagaida cilvēku? Cilvēki sagaida tādu sistēmu, kas ļautu cilvēkus uh, ātri identificēt, cilvēkus nosūtīt atpakaļ, un tas ir svarīgi. Paldies, un tagad uh, brīvā mikrofona procedūra. Kaputo kungs pirmais lūdzu. Il modello dei visti in vigore negli stati Schengen. Paldies. Priekšsēdā kungs. Sistēma, kāda ir spēkā tagad, ir novecojusi. Tā nepiedāvā pietiekam drošību pret viltojumiem. Mēs nevaram pieļaut trūkums vīzu kontrolē. Mums ir nepieciešama viena vienota sistēma ar augstāku tehnisko drošību. Ir vajadzīgs arī labāks dizains, kas būtu noturīgāks pret viltojumiem. Taču nedrīkstam pieļaut pārāk lielu administratīvo slogu. Pēdējo gadu laikā bija aizvien vairāk viltojumu, e, it īpaši atsevišķās dalība valstīs to apstiprina atbilstošās iespēja, iestādes mums ir jādarbojas ārkārtīgi ātri ir eh, nepieciešami jauni tehniskie eh, noteikumi eh, šo uzlīmju iz, izstrādēju, un tas jādara tiešām arī ļoti ātri. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Marijas kungs. Priekšsēdētāja kungs. Ar šo ziņojumu tiek uh, mēģināts uh, reformēt uh, vīzu, uh, piešķirs, uh, vīzu uh, uzlēmju uh, formāts un uh, izveida. Tās mērķis ir novērst uh, falsifikāciju. Taču jārunā arī par, uh, piemēram, uh, Kosovu uh, attiecībā uz uh, šo valstu vīzu uh, uh, režīms ir uh, atcelts. Līdz ar to mm, terorismu briesmas ir paaugstinājušās. Uh, jūs sakat, uh, ka šeit tiek apgrūtināta dokumentu falsifikācija, bet šeit divas mērauklas tiek piemērot situācijas atrisināšanai, piemēram, arī Ukraina. Ja ik viens var ierasties tagad. Tā ir atvērto durvju politika. Visi, kas vēlas, var ierasties. Un tagad mēs sakam, atrisinam jautājumu, ieviešot vienotu vīzu formu. Ja e, ir skaidras robežas, kas ir e, drošas, tad e, var novērst visu to, kas skar nelegālo ieceļošanu. Paldies. Tagad uzstāsies komisijas vārdā komisāra Jurovs kundze. Godātie deputāti, es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par paveikto darbu pie šī ļoti svarīgā drošības pasākuma. Pēdējo gadu gaitā ir pieaudzis vīzu uzlīmju viltojumu skaits, un tādas ir parādījušās vairākās dalību valstīs. Tātad tā uzlīme, kas tagad tiek lietota, kā to saka speciālists, vairs nav droša, jo uh, viltotas uzlīmes parādās apritē, un tāpēc ir jāveido tāda noteikuma, kas paredz uh, grūti viltojums vīzu uzlīmes. Un uh, mēs novērtējām, ka izmaksas nebūs augstākas šiem jaunajām uzlīmēm kā vecajām. Šī vienošanās ir svarīga, uh, svarīgs solis ceļā pret dokumentu viltošanu Eiropā. Tad, kad šis pasākums tiks pieņemts, komisija cieši sekos tā ieviešanai visās Schengens valstīs un arī tajās, kuras paudīs savu interesi piedalīties šajā pasākumā. Lielas paldies! Mulčumim! Lielas paldies! Tagad Kaufmanas kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Es gribētu visiem kolēģiem pateikt paldies, kas piedalījās debatēs. Sirsnīgs paldies jums. Um, kopumā parādās, ka mums šeit parlamentā ir ļoti plašs vairākums, kas atbalsta šo priekšlikumu, lai padarītu vīzu uzlīmes drošākas un ieviest šos jaunos drošības standārtus. Kā jau daudz no jums uzsvēra, tas ir svarīgi, jo šeit mēs runājam par to, ka jāzina, kas ieceļo mūsu uh, kopīgajā Eiropā, cik ilgi šie cilvēki šeit uzturas, un, protams, tas ir jautājums, uh, kas palīdzēs mums kopīgi kontrolēt mūsu ārējās robežas. Es domāju, ka tas ir svarīgs solis. Gribu sirsnīgi pateikties vēlreiz visiem kolēģiem par labo sadarbību pie šī dokumenta un uh, izmantot šo iespēju izteikties, lai aicinātu dalību valstis uh, e, pēc šī trialoga noslēgšanas, uh, pēc mūsu balsojuma šodien arī ievies šo priekšlikumu un izmantot pārejas periodu, kas, manuprāt, ir pārāk garš, 15 mēneši, uh, Eh, ātrāk ieviest šos eh, jaunos noteikumus, lai varam visi kopīgi sākt izmantot šīs jaunās eh, vīzu uzlīmes. Paldies, Kaufmanas kundze! Līdz ar to debats ir noslēgtas un balsojums notiks šo.